Tas būs padoms un komisijas paziņojumi par Eiropas iznotēm pasākumiem cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Un uzreiz došu vārdu padoms vārdā Zanai Kalnie Lukaševičs kundzei. Lūdzu. President, uh, dear members. Priekšsādātāji, godātie deputāti. Paldies par šo iespēju arī aktualizēt jautājumu par organizēto noziedzību un korupciju. Tas ir mūsu pienākums, iepētīt mūsu pilsoņiem, nodrošināt patiesu tiesiskuma, brīvības un drošības telpu Eiropas Savienībā. Uzdevums tas nozīmē arī cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju. Mums ir jāspēj mobilizēt visus savus instrumentus šiem mērķiem. Mums ir jākopo savi spēki, lai mēs tiešām nodrošinātu visaptverošu, saskaņotu pieju cīņā pret noziedzību. Eiropa apzinoties šos noziedzības radītos draudus, 13. gadā aplēs, ka 3000, 300 tūkstoši uh, grupa bija aktīvs eh, Eiropas Savienībā. Īstenībā šī noziedzība sevi visu laiku mainās. Viņi daudzveido savas darbības. Un mēs redzam, ka ar vien pieaug dažādi veidi mm, noziedzīgo nodarījumu saistītie veidi - narkotika tiesniecība, cilvēku tiesniecība vai arī, piemēram, tehnoloģisku, jauno tehnoloģiju izmantoša uh, noziedzīgiem nolūkiem. tā rezultātā tiek iegūta milzīga pēļņa. Uh, un tā tiek iepludināta, jeb tā veido arī ēnu ekonomiku. Noziedzīgie nodarījumi tiešā veidā arī var ietekmēt arī godīgo biznesu un pat ietekmēt politiskos darījumus visā Eiropā. No, no, īstenot korupciju. Padome aktīvi ir iesaistījusies daudzās darbībās, cīnoties pret no, organizēto noziedzību un korupciju. Un uzskata, ka tas ir viens no augstākajiem mm, uzdevumiem politisko prioritāšu sarakstā. Tādēļ, ja mēs skatāmies uz Eiropas politiku ciklu, kas tika apstiprināts 2010. gadā, mēs redzam, ka šīs cikls precīzi piedāvā operatīvas darbības, kādā veidā var reaģēt cīņā pret organizēto nociecību un nopietniem noziegumiem. Nodrošinot to tieši sadarbības ceļā, tiesību sargājušu iestāžu sadarbība Eiropas Savienības dalībvalstu starpā un iesaistot arī mūsu citus partnerus. Šajā politikas cikla ietverā padome ir nolēmusi par konkrētām operatīvām darbībām, kas ir vērstas pirmkārt, jeb cits starpā arī krimināla nozieguma apkarošanu kibervidē, kas ir arī viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Tāpat arī mēs redzam citu veidu noziegumus, kas parādās ar vienu, piemēram, noziegumu, kas ir vērsts pret savvaļu, jeb kultūras vērtību, nelegālā tirzniecību pieprasa papildus uzmanību. Mēs esam nodrošināti, ka Eiropols tam ļoti cieši sako un arī sagatavos starp laika ziņojumu, jeb novērtējumu par uh, nopietno noziegumu un organizētās noziedzības radītajām sakām. Tas plānots kā starp laika ziņojums, kas jāsgatavo līdz šā gada martam. Padoma ir apņēmis pilni cīnīties arī turpmāk pret organizēto noziedzību un korupciju. Pirmkārt jau šis uzstādījums arī bija skaidri noformulēts konkrētā instrumentā uh, pagājušā gadā. Uh, Tas ir ļoti precīzs instruments, kas ir veids, kā var cīnīties pret korupciju Eiropas Savienībā. Tā visatvaroša pieeja. Mēs ticam, ka tas arī nodrošinās tālākos stimulus dalībvalstīm, lai tās ratifē, ratificētu un arī pilnībā īstenot jau līdzinējos pretkorupcijas instrumentus. Tālāk, līdzakļu piedzīšana ir bijusi viena arī nozīmīga instrumenta daļa, kā var cīnīties pret pārobežu organizētajiem darījumiem. Organizētās, organizētie grupējumi, protams, darbojas pārobežu kontekstā. Un tādēļ ja mēs saprotam, ka ļoti svarīgi tieši ir apturēt finanšu plūsmu Tas ir konkrēts efektīvs veids, kādā veidā var arī apturēt vispār kriminālās darbības zaudēto motivāciju. Tādēļ līdzekļu izcelšana, konfiskācija ir skaidrs veids, kā jau tas tika arī nodefinēts 14. gadā. Ir skaidri noformulēts uzdevums, lai nodrošinātu efektīvu cīņu pret šādu organizēto noziedzību, īpaši arī gadījumā, ja, piemēram, tiek pieņemta arī aiz, aizmugurspieni to notiesājušie spriedumi, lai gan persona varbūt nevar piedalīties tādēļ, ka ir, piemēram, saslimusi. Tas ir konkrēts instruments, kā var nodrošināt līdzekļu atsevināšanu un konfiskāciju arī trešām pusēm. Šis ļoti precīzs instruments. kas nodrošina to, kā arī noziedzīgā nodarījuma īstenotāji vairs nevar iegūt šo labumu no savām darbībām vai no viņu partneru veiktajām darbībām. Tas ir konkrēts veids, kā var cīnīties pret nopietniem noziedzīgiem notarījumiem. Pieņemot šo instrumentu, gan padomi, gan parlaments apzinājās, ka vēl darbs ir jāturpina. Tādēļ parlaments un padome direktīvai pievieno arī deklarācijas, kas vērš pie Eiropas komisijas un aicina izstrādāt, jeb izsvērt iespēju vēl piedāvāt turpmākos priekšlikumus šādu mērķu sasniegšanai. Tādēļ padom tātad nepacietību gaida komisijas jaunās institīvas. Un vēl, es vēlētos īsi nedaudz komentēt iekšējās drošības stratēģiju un tās pārskatu. Uh, Um, Latvijas prezidentūrai tā būs viena no lielajām prioritātēm. Mēs vēlamies ievērot noteikto termiņu, ko noteica padome, Eiropas padome, Eiropas Savienības padome, lai pieprasītu jauno iekšējās drošības stratēģijas izvērtēšanu līdz šī 15. gada vidum. Pagājušā gada decembrī Eiropas Savienības padome mm, pieņēma secinājumus, kurā ir atspoguļoti arī vispārējā apsvērumi par vispārējo struktūru un galvenajiem pamatprincipiem. Kādā uz kā būtu jābalsta jaunā atjaunotā, ja pārskatītā Eiropas iekšējā drošības stratēģija. Viens no galvenajiem principiem ir tāds. Šāda atjaunotā iekšējā drošības stratēģija, tā ir jānosaka un jāidentificē precīzi e, draudi turpmākajiem gadiem, kādi rodas, ja kādi var rasties e, iekšējai drošībai. Padome uzskata, ka nopietnā un organizētā nociecība visos tās izpausmes veidos ir konkrēts draudz, ja tos rāda. Paldies! Bardo džinkuje, paņi ministra. Paldies, ministrs kundze. Un tagad došu vārdu komisāram Avramo, Avramopulasam. Viņš runās Eiropas komisijas vārdā. Paldies, priekšādātāji! godātie deputāti. Liels paldies par iespēju man prezentēt jums komisijas ieceres darbības politiku cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju Eiropas Savienībā. Eh, rezolūcija aktualizē drošības stratēģiju un Šī ir viena no nozīmīgām prioritātēm, ar kuru mums būs daudz jāstrādā tuvāko gadu laikā. Mēs centīsimies gan iepriekš novērst organizēto noziedzību, gan pārvarēt tās izpausmes. Un mums ir jāveido tāda vide iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kurā viņi var droši darboties. Cīnoties pret uh, korupciju legālajā ekonomikā, mēs arī veicinām izaugsmi, un tas ir sevišķi attiecināms tieši uz korupciju. Eiropas iedzīvotāji ļoti noraizējušies korupcijas dēļ. Eirobarometra pētījums 2013. gadā parādīja, ka vairāk nekā puse iedzīvotāju Eiropā uzskata, ka pēdējo gadu laikā korupcija ir pieņēmusies spēkā viņu valstīs, un četri no desmit uzņēmumiem vai to vadītāju uzskata, ka korupcija neļauj viņiem sekmīgi darboties iekšējā tirgū. Novēršot korupciju preventīvi, ir, tas ir uzdevums, kas dominēja mūsu darbu kārtību pēdējos gados. Pēdējais pretkorupcijas ziņojums rāda, ka korupcijas izpausmes dalībvalstīs ir dažādas, bet korupcija ir vērojama visās dalībvalstīs. Ziņojumā ir um, no tā izriet, ka šim jautājumam arī turpmāk jāpievērš uzmanība. Ir jāveido sadarbības, sadarbība eh, starp dalību valstīm, ar institūcijām un ar citām nozīmīgām starptautiskām organizācijām. Nākamais ziņojums iznāk 2016. gadā, un otrajā ziņojumā mēs esam uzklausījuši lūgumu uh, iekļaut tajā neatkarīgu visu institūciju izvērtējumu Eiropas Savienībā korupcijas kontekstā. Komisija, kā jūs zināt, ir pieņēmusi īstenojas pasākumus caurskatāmības uzlabošanai. Tas ir cits starpā arī ar nolūku samazināt korupciju. Un tagad par organizēto noziedzību. Eiropola Uh, Igadējā uh, draudu novērtējuma ziņojumā par šo jautājumu atkal ir bijusi runa. Eiropas Savienībā organizētā noziedzība uh, ir izpaužas dažādos veidos. Ir arī apjomīgi ekonomiskie noziegumi, naudas atmazgāšana, kibernoziedzība, vides noziegumi. Un investīcijas iegūst arvien tādu globālāku raksturu, un tas ļauj organizētās noziedzības pārstāvjiem iefiltrēties uh, šajā finanšu plūsmu sistēmā. 2000 <clears throat> Astotajā gadā tika pieņemts pamatlēmums cīņai pret organizēto noziedzību, un uz tā komisija balstīs savu īstenošanas ziņojumu, kas iznāks šogad. Pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums, eh, likums, kas ļauj iesaldēt līdzekļus. Tas ir ļoti nozīmīgs solis eh, problēmas pārvarēšanai. Tāpat eh, direktīvā ar ko ir paredzēts novērst iespējas naudas atmazgāšanai, ir cits būtisks elements. Un bez likumdošanas projektiem komisija īsteno operatīvo sadarbību ar dalību valstīm un ar citām eh, trešajām valstīm, izmantojot Eiropolu iespējas. Galvenās iespējas, kas ir Eiropolam, vai galvenie jautājumi, ar ko tas strādā, ir cilvēku tirzniecība, nelegālā imigrācija, um, viltotu preču ievešana, sintētiskās uh, narkotikas, uh, kokains, heroīns, kibernoziegumi un organizēta noziedzība nekustamo īpašumu jomā. Apmēram viens miljārds eiro būs atvēlēts laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Es gribu teikt dažus vārdus par ieroču uh, tirzniecību, ņemot vērā traģiskos notikumus pagājušajā nedēļā. Eiropas Savienībā tika 2013. gadā tika pieņemta stratēģija pret nelegālu ieroču tirzniecību, un komisija domā par priekšlikumu, kurā būs runa par papildus dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistās ar nelegālo ieroču tirzniecību un izmantošanu. Šajā, arī šajā kontekstā preventīvie pasākumi ir ar nepārvērtējumu nozīmi, un komisija ļoti aktīvi iesaista trešās valstis sadarbībā, tāpat kā startautiskas organizācijas, Mums ir plaša sadarbība ar ASV cīņā pret kibernoziegumiem un cita starpā bērnu seksuālo izmantošanu. Uh, austrumu partnerībā mēs uh, kopīgi cenšamies cīnīties pret korupciju, Kibernoziegumu novēršana ir centrāls elements mūsu stratēģijā, jo tas var ietekmēt smagi visu sabiedrību, ne tikai ekonomiku, bet tas var apdraudēt, šie noziegumi var apdraudēt arī uh, pamat cilvēktiesību ievērošanu. Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas kibernozieguma centru Eiropolu ietvaros un dalību valstīm. Līdz šī gada septembrim attiecīgie uh, noteikumi ir jāievieš savā likumdošanā. Par joprojām notiek diskusijas par informācijas uh, drošību tīklošanas uh, kontekstā un diskusijas par šo vēl, kā es teicu, turpinās. Uh, kriminālu uh, noziegumu izmeklēšana kibernoziegumu jomā. Uh, tai ir nepieciešama ļoti ātra pieeja informācijai un jāņem vērā, ka uzņēmumi darbojās dažādos tiesiskos ietvaros. Komisija ir apņēmusies cieši sadarboties ar dalību valstīm lai likumdošana ciņā pret kiberuzbrukumiem, pret krāpniecību un pret uh, bērnu seksuālo izmantošanu uh, internetā, tam visam ir, visi šie likumdošanas projekti ir jāīsteno. Sadarbība ir. Um, jau parādījusi, ka ir dažādas problēmas runājot par, piemēram, par informācijas pieejamību internetā un arī par noziedznieku rekrutēšanu internetā. Iepriekšējā sasaukumā uh, mēs jau strādājām ar visiem šiem jautājumiem, un es paļaujos uz to, ka mēs aktīvi turpināsim darboties arī turpmāko mēnešu laikā. Paldies, komisāra kungs. Mēs sāksim ar grupu pārstāvjiem, sāks Holmēras kundze, pusotra minūte. Priekšēdātājs kundze, labvakar, um, godātie deputāti, godātie kolēģi. Cīnoties pret organizēto noziedzību, es um, visai kritiski vērtēju līdz šim paveikto Eiropas Savienībā. Um, loģistika spēja veidot tīklu, um, brutalitāte, kas ir raksturīga šiem noziegumiem. Tas, tas viss parāda, ka mūsu darbības vai mūsu centieni tam visam pretoties ir pārāk vāji. Uh, Un es domājot par internetu, tajā ir ļoti daudz un dažādas noziedzīgo nodarījumu formas, piemēram, arī bērnu seksuālā izmantošana ar internetu ir ieguvusi ļoti lielu izplatību, un šie skaitļi ir šausmīgi. Uh, Man ļoti žēl, ka daži kolēģi no citām grupām eh, nevēlējās uh, diskutēt par jaunākajiem pētījumiem šajā jomā. Es ceru, ka pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Ja noziegumi netiek sodīti, kas tiek paveikti ar interneta starpniecību, tad tas ļoti veicina šo, šīs noziedzības izplatīšanos. Uh, Mums būs ļoti intensīvi jāstrādā ar internetu drošības stratēģiju. Paldies! Um, Sanīkungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs atbildēsiet, lūdzu. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a felszólaláshoz. Paldies par iespēju uzdot jautājumu. Es uh, vēlos izteikt uh, nožēlu par to, ka Holmēras kundze bija tik uh, maz laika, jo es tieši gribēju papildināt par tēmu noziedzību. Ko jūs domājat par organizēto korupciju, kas notiek valdības līmenī dalību valstīs? Um, Godātais kolēģi, korupcija ir viens no taustekļiem organizētajā noziedzībā un uh, notiek plaši mēģinājumi ietekmēt politiku, ietekmēt politiķus, un ja tas izdodas, tad mūsu uzdevums ir um, izmantot visas iespējas, lai šādas aktivitātes pārtrauktu. Mums ir ļoti lieli uzdevumi priekšā, un komisija ir, korupcija ir ārkārtīgi izplatīta. Turpinās uh, Kiniči kundze no Sociālistu demokrātu grupas 1 uh, minūte 30 sekundes. Lūdzu, paldies priekšsādātājiem. Paldies arī padomēm komisijai. Vēlos pateikties Itālijas prezidentūrai par darbu pie šīs tēmas pēdējo sešu mēnešu laikā. Protams, mums um, uh, bija brīvdienas, bija citi pārtraukumi, bet uh, ir konstatējams progress uh, pie uh, Eirodžast uh, direktīvas, pie citām relevantām direktīvām mums ir noteikumi par uh, kriminālo tīklojumu apkarošanu, par eh, ieroču kontrabandas apkarošanu, eh, par eh, korupcijas apkarošanas plānu. Komisiju aicināja izteikties par ietvaru lēmumu pret organizēto noziedzību, kas dat konstatējams ar 2008. gadu, to mēs jau kādu laiku gaidām. Tas ir saistīts ar noziegumiem īpašumu, nekustama īpašuma jomā, un es eh, aicinu komisiju te tiešām izteikties par šo tēmu. Parlamentam jāsagatavojas šajā sasaukumā ļoti konkrēti virzīt lietas uz priekšu, lai korupcija un organizētā noziedzība kļūtu par mūsu darba centrālo elementu. Paldies, eh, Vojkičovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. nedaudz mākslīgi runāt par korupciju un organizēto noziedzību vienlaicīgi. Korupcija ir kaut kas atsevišķs. Tas ir uh, cilvēku, cilvēku pievāras fenomens. Ja iestādes labi darbojas, ja valsts aparāts uh, ir uh, vesels, tad korupcija nav vietas. Mēs sakām kārstiem mm, pa, sevi paši jāizārstē. Mums līdz ar to jāaplūko, kas notiek iestāžu jomām mm, ES un mēs redzēsim, ka mums trūks caurskatāmības. Ļoti bieži caurskatāmība ir viens no pamat mehānismiem, kas novērš korupciju. Polijā vienmēr pastāv šī problēma, kur eh, saņemt informāciju, kādus līdzekļus izmantot, lai apkarot E. coli baktēriju. Eh, nu, tur bija milzīgi līdzekļi, eh, kas varētu būt pieejami, bet runātāja pārtrauc un uh, vārdu dod Vīkstrēmas kundzi. Viņa ir pusotra minūte. Priekšsēdētāji. Paldies! Pirms gada mēs pieņēmām īpašu ziņojumu par organizēto noziedzību. Tur bija ietvērtas rekomendācijas dažādu aģentūru darba stiprināšanai, Frontex darba uzlabošanai, uh, dažādas aizsardzības schēmas. Tagad es uh, vēršos pie komisijas ar jautājumu, cik tālu esam tikuši attiecībā uz šo rekomendāciju īstenošanu. Lisabonas līgums ļauj mums uh, labāk sadarboties savas starpām un ar valstu iestādēm. Bet mums ir nepieciešama Eiropas li likumdošana, lai sevi aizstāvētu no tādiem noziegumiem kā cilvēku kontrabanda Eiropols un uh, Eirojust uh, var šeit palīdzēt. Kā arī valsts iestādes ir jāpiesaista šim procesam. Aizsardzības pasākumi ir jāstieprina. Mūsu pilsoņi ir jāaizstāv, pamatojoties uz vajadzībām un proporcionalitātes principu. Padomāsim par to, kas uh, noticis Francijā. Līdz ar to šim jautājumam jābūt īpaši prioritāram. Paldies, uh, turpinās Gonzāles Peņas kundze. Viena minūte. Tas fakts, ka mēs runājam par korupciju, nevis politisko korupciju, ir eh, kaut kas, kas piesaista manu uzmanību. Tad mēs par to diskutējam organizētās noziedzības kontekstā, tāpēc, ka mēs nevēlamies runāt par politisko korupciju. Manas valsts iedzīvotāji korupciju uztver ļoti nopietni, mēs runājam par 40 miljārdiem eiro gadā. Padomājiet par šo summu. Un, protams, eh, Politiskā korupcija nozīmē fondu nepareizu izmantošanu, naudas atmazgāšanu, dažādiem fiskāliem darījumiem, kas ir korupti pēc savas būtības, kas ietver multinacionālas kompānijas un kas eh, tūkstošus eh, atņem, eh, daudzus, daudzus tūkstošus atņem dažādām valstīm. Es domāju, Junkera kungs labi pārzina uh, šo situāciju. 14 eh, šis skaitlis uh, ir svarīgi, jo tāds ir to kolēģu skaits, kas nav parakstījuši dokumentu. Paldies, runātāja pārtrauc un dod vārdu Jāvaru kungam, kam ir viena minūte. Viņš uzstāsies zaļo vārdā. Paldies priekšsēdētājs kundzem. Nu, decembrī padomē jau tika skatīts šis jautājums, un tagad eh, mums ir nepieciešama pretkorupcijas eh, globālā stratēģija, lai ņemtu vērā dažādas regulas. Mums ir nepieciešama sistēma Eiropas līmenī, lai turpinātu šo cīņu. Un eh, Eiropas līmeņa ietekme mm, Nu, lai kontrolētu situāciju. Ja Eiropas līmenī nebūs iniciatīva, mēs eh, tiksim vaināti. Pagaidām nauda aizplūst oligarhu kabatās un eh, finanšu investoru rokās. Un um, mums pašiem investorus piesaistīt neizdosies mūsu projektiem. Līdz ar to cilvēki nevarēs izmantot kohēzijas uh, līdzekļus. Tad kohe, jāpanāk labāka kohēzija Eiropā. Paldies, un tagad eh, Ferrar, Ferreras kundze FDD. Eh, paldies. Ehm, eh, pat nedaudz prieks, ka mafija un korupcija atkal ir darba kārtībā. Tas notiek pateicoties dažādu valstu un kolēģu atbalstam. Paldies viņam par to. Es būtu vēl priecīgāka, ja kolēģi no Dānijas nevadītos pēc eh, saviem tipveida eh, standarta apsvērumiem un eh, nenoliektu šo horizontālo iniciatīvu, ko atbalsta visi, ne tikai uh, antimafijas kustība. Organizētā noziedzība vājina sociālās un ekonomiskās struktūras, un mēs nevaram to novērtēt par zemu. Tāpēc mums ir ideja par mutisko jautājumu. Galu galā mums ir tikai rezolūcija, arī lai noslēgtu 2013. Mm, gada oktobra diskusijas, kas bija Libe komitejā. Tagad Liba komitejai uh, darbi jāturpina uh, pēc uh, Krima komitejas mandāta piešķiršanas. Mums jānāk klājā ar konkrētiem pasākumiem, jāpanāk, lai arī cietumsodi tiktu piemēroti nepieciešamības gadījumā. Jākoordinē stratēģija pret uh, mafijas elementiem. Itālija nav neko izdarījusi, lai darītu, ko mums ir ieteikusi Krimkomiteja. Un um, reakcija uz mūsu mutisko jautājumu ir uh, pierāda, ka uh, šis jautājums pagadām nav nepiedara pie prioritāriem jautājumiem. Nākamais runātais - Fundolis kungs. Paldies! Mums jau ir dažādas iniciatīvas un likumdošana, bet vai tas tiek piemērots, atgādināšu par Siemens skandālu Grieķijā. Miljoni ir aizplūduši noteiktu cilvēku kabatās. Daži ir saņēmuši arī uh, kukuļus. Mums uh, Grieķijā, teiksim, uh, ir arī apcietinājuma orderi uh, pret uh, konkrētām personām, bet uh, uh, izdošana nav notikusi, acīm redzot. Uh, privātās intereses bijušas stiprākas, Tā tas izskanēja arī Minhenē, uh, prokurora uh, klātbūtnē. Runātāja pārtrauc un dod vārdu Mākovejas kundzei. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies! Eiropas Savienības iekšējo drošību apdraud korupcija un organizētā noziedzība, kā arī naudas atmazgāšana un teroristu uzbrukumi. Mēs zinām, ka terorismu bieži finansē organizētās noziedzības tīkli. Miliardi šādi tiek zaudēti katru gadu. No šo netīro naudu aizsākas jā, aizvien jauni korupcijas cikli. Es vēlos, lai galu galā tiktu īstenoti konfiskācijas direktīvas nosacījumi, arī nosacījumi attiecībā uz trešām pusēm. Tas ir ļoti svarīgi, un uh, īpaši loma šeit ir sadarbībai starp dalību valstīm. Atgādināšu komisiju par solīto pētījumu Runa ir par to, lai aprēķinātu zaudējumus, kas rodas šajā jomā. Runā, runa ir arī par civilu procesu. Lielbritānijā šīs procedūras ir ļoti efektīvas. Jā, jāizmeklē, jāizanalizē šī situācija. Runātāju pātrus un tad vārdu Veidenholzer kungam. Paldies, priekšsēdētāja. Korupcija un organizētā noziedzība apdraud eh, sociālo saliedietību un labklājību visās mūsu valstīs. Protams, katrai valstī jādara viss, lai uzlabotu situāciju, bet mums ir arī Eiropas kopīga drošības, eh, brīvības un tiesiskuma telpa, un tāpēc eh, šis apdraudējums skar mūs visus, tīpaši tāpēc, ka šiem draudiem ir pārobežu konteksts. Eiropai aktīvāk jāapkaro šis apdraudējums un jāuzstāj uz uh, tiesiskuma principa īstenošanu. Uh, mēs nevaram teikt galā uh, ar šīm problēmām daudzējādi tāpēc, ka pastāv naudas atmazgāšanas fenomens, valstis nevēlas apkarot nodokļu nemaksāšanu. Uh, un uh, aktīvi rīkoties, lai uzlabotu situāciju. Nodokļu oāzes ir ideāls risinājums uh, mafijas elementiem, un mums jābūt daudz agresīvākiem. Uh, par naudas atmazgāšanu drīz tiks balsots par attiecīgo instrumentu, kas ir ļoti labi, un šī cīņa ir jāturpina ievērojot pamatprincipu. Tikai šāda pieeja eh, ļaus mums eh, būt dzīvotspējīgiem. Paldies! Nākamā ir Tomašič kundze. Paldies, paldies priekšsādātāji! Organizētā noziedzība nodara milzīgu kaitējumu dalībvalstīm. Tas, ka tas viņā grauj tiesiskumu un rada arī finanšu zaudējumus, un pirmkārt, tas ļauj, ka terorisms arī iegūst ieroču un piesaist jaunus sev cilvēkus. Traģiski notikumi Francijā vēlreiz apliecina, cik ārkārtīgi svarīgi mums ir sadarboties. Man ir ārkārtīgi satrauc un apbēdinājis šodienas mēdīju ziņas, ka īstenībā tieši izmantotās lodes un ieroči bija importēti no ha, Bosnijas Hercegovinas caur Horvātiju. Mums ir jāspēj nodrošināt, ka rīkojamies katrā dalība valstī, bet nepalielinam birokrātiju. Mēs neusticam šos uzdevumus kaut kādiem attālinātajiem iestādēm, kas nav nekādā ciešā sazoba ar mūsu e, iedzīvotājiem. Paldies. Tālāk Kristoganas kungs. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Eiropas uh, parlaments sagatavotā deklarācija cīņa pret korupciju ir palikusi tikai tukši vārdi. Tam nav pretī nekāda īstā politiskā griba, lai šāds uzdevums arī īstenot. Labi, tāda mēs runājam par nākotni. Nu, tas liek mums tomēr arī domāt par nākotni no ličnējo veikumu skatpunktā. Mēs redzam, kas īstenībā daudzas dalībvalstīs notiek. Ir tā, ka valstīm, kurām ir sauc milzīgi ārējie parādi, um, tur ir tā bieži vien, ka politiķi saņem tiešos maksājumus no lielajiem korporatīviem uzņēmumiem. Mums jāsaprot, ka tas rada arī papildus īstenībā ciešākas saiknes un līdz to slogus fiskālajām politikām. Bieži vien, nu, īstenībā realitāte ir šausminoša. Ar vienu samazinās sociālās iemaksas un neviens neuzņemas vairs politisko uzmanību un tam līdzīgi. Bet runātais tiek pārtraukts. Tālāk. Uh, um, Eriksona kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Um, uh, Mēs esam pēdējā nedēļā daudz runājuši par terorismu un par to, ka tiek apdraudēta demokrātija. Bet mēs redzam, ka īstenībā ir vēl cita veida apdraudējums. Mēs zaudējam savstarpēju uzticību, sabiedrības uzticību vienam otram. Mums ir jādara viss, lai sabiedrība tomēr to ne, nezaudētu lai mums tiešām būtu tāda saliedēta demokrātija, saliedēta sabiedrība. Un tādēļ mums jāvēlt uzmanību pašiem galveniem jautājumiem, nevis kaut kādām detaļām. Mēs ceram, ka komisija piedāvāja šādu pret um, korupciju stratēģiju. Ļoti precīzi pateiks, kas ko dara un kas ko dara nepareizi. Uzskatām, ka Eiropas tautām būtu jānodrošina daudz spēcīgāka balss Eiropas iestādēs lai arī dalība valstis varētu veikt attiecīgos grozījumus. Tālāk, Korau kungs, lūdzu. Paldies! Nesen Sicilijā bieži vien tiesnesis norādīja zinām likumsakarību, jūs sakojat, naudai jūs atradīsiet arī mafiju. Mafija īstenībā nav tik Itālija, mafija ir globāla parādība. Mēs nerunājam par kaut ko abstraktu, mēs runājam par kaut ko ļoti konkrētu, par organizētām noziedzības izpausmas veidiem, kas ir tik eh, skaidrācām. Es, piemēram, esmu no Itālijas, un es jau kā mazs zēns atceros, ka bieži vien likās, ka mafija tālāk nemaz aktīvi nekur nedarbojas, viss tikai paliek Palermo. Bet tāds nebija, jo toreiz viņi darbojās Ziemeļitālijā un vispār Eiropā. Un šodien tas pats - Berlīna, Londona. Viņi tā kā inda izplatās arvien vairāk. Tādēļ es vēršos pie komisijas un padomas, aicinot aktīvi rīkoties. Tālāk. Fernando kungs. Paldies, priekšsādātāji! godātie kolēģi, es nepiekrītu komisijai un padomē, kā viņi izprot nociecību. Šodien, atskatoties uz traģiskiem notikumiem Francijā, mēs redzam, ka tā reizē, kas īstenībā Islāma valsts, Boko Harams un citi, īstenībā viņi neiekļauj šajā organizētās nociecības definīcijā. Bet šīs trīs organizācijas nu, īstenībā paši ir zem sava karoga. Un mēs redzam, ka Asī Kalibalī, viņš bija, m, viņš nebēdījis neko, pirms viņš veica šos drausmīgos uzbrukums. Tādēļ mēs vēlējos tieši pievērst uzmanību, ka mēs tik ārkārtīgi vispārīgi mēģinām runāt īstenībā, par daudzām lietām, kur mēs nespējam nodrošināt nekādu veidu resonējumu. Bet īstenībā, kas notiek? Piemēram, Lībija. Mēs redzam, ka mēs nespējam atrisināt noziegumu Eiropas ietvaros. Maļinokungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji. Mēs ļoti labi zinām, kā Tas rada milzīgs zaudējums, tad šī organizētā noziedzība Eiropas ekonomika, Eiropas iedzīvotājiem. Tomēr daudz lietas, kuras nemaz nevarat izteikt skaitļos. Pirmkārt, uzticība, paļāvība. Organizēta noziedzība, korupcija sagrauz arī sabiedrības uzticību iestādēm. Bet demokrātija kā struktūra ir pilnīgi atkarīga no uzticības. Tieši tāpēc jānorāda šo šausmīgo zaudējumu, ko rada organizētā noziedzība un korupcija. Zaudējam uzticību, zaudējam uzticību Eiropas nākotnē. Tādēļ mums jārīkojas Eiropas līmenī un jānodrošina, ka mēs rīkojamies. Ar to jau nepietiek, ka izveidos Eiropas prokurora iestādi, kas kaut kur top. Uh, es domāju, būtu jāveido īstenībā Eiropas slepeni dienesti un arī Eiropas slepenais finanšu dienests, kas izseko finanšu darījumiem. Tādā veidā mēs varētu kāpināt šādu drošības sajūtu. Esmu Bulgārijas deputāts un es vēlos norādīt, ka Bulgārija ir viena no tām valstīm, kurā korupcijas indeks ir viens no lielākajiem un ir ļoti maza paļāvība uz tiesu varu. Tādēļ es tieši vēlu manai valsts jaunai valdībai, lai izdodas tieslietu reforma. Tālāk, Lapēs Agilārkungs. Paldies, priekšsarētāji, godātais komisārkungs. Manuprāt, Eiropas parlaments diezgan jau ilgi ir apzinājies, cik nepieciešami rīkoties un cīnīties pret organizēto noziedzību un korupciju. Nelegāli iegūtiem līdzekļiem naudas atmazgāšanu Bet šobrīd nu, vispār nav iespējams nekāda kavēšanās. Mums ir jānodrošina skaidrs likumdošanas institīvas, lai spētu nodrošināt pirmkārt jau arī vienotu definīciju, kas īsti vispār ir organizētā noziedzība. Tāpat arī par to, kādā veidā varam cīnīties arī pret pirātismu, preču viltošanu. Tāpat arī būtu ļoti svarīgi, lai mēs turpinām arī aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses Tieši tādēļ mums ir aktīvi jācīnās pret pārobežu nocīdzību. Mums ir jāizveido tāda sistēma, kas spētu uzreiz automātiski atzīt, jebkā, atpazīt jebkādu veidu noziedzīgus nodarījumus, finanšu pārkāpumus. Tas ir jāizveido, un tas prasa, lai mēs spētu labāk arī uzlabot tiešāku, ciešāku tiesu sadarbību. Es aicinātu tiešām daudz spēku veltīt tieši cīņai pret finanšu noziegumiem. Un visbeidzot, cīņa pret organizēto noziedzību ir svarīga, jo korupcija grauj Eiropas iestāžu uzticību un vispār sabiedrības un cilvēku uzticību iestādēm. Tā ka nav runa tikai par ekonomisku zaudējumu, bet arī par demokrātiju skaitējumu. Ir jāsaka krimināla vajāšanas, ir jāsaka svarīgības attiecīgie noziedzīguma, no, nozieguma pastrādātāji un ir jādara viss, lai cīnītos pret šādu sēgu korupciju. Paldies! Tagad uh, vārds būs Klūnas kundzei. Uh, minūte 30 sekundes. Paldies! Paldies par šo iespēju izteikties, arī par organizēto noziedzību. Konkrēta lieta, ko mēs visi varētu uzreiz darīt, Tas ir Eiropas šī jaunā direktīva par pasažieru reģistru, datu reģistru. Mums vajadzētu ātrāk, straujāk to virzīt. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Mēs redzam, ka organizēta noziedzība arī ir organizējusi um, um, pagājušās nedēļas uzbrukums Parīzē. Mums ir jārīkos kopīgi, mums ir jāpainas informācija, Bet mums ir jātīkojas aktīvi, lai mēs spētu nodrošināt konkrēts instruments mūsu dienestiem, lai viņi varētu cīnīties pret korupciju un arī terorismu. Tas arī saistās ar daudziem citiem jautājumiem, kā piemēram narkotika tirzniecību, cilvēku tirzniecību, kas ir kādīgi nopietns noziegums. Mums pret to jāvēršas. Arī noziegumi pret bērniem, kibernoziegumi, bērnu seksuāla izmantošana. Tiešais režīmē tas ir šausmīgs apmēros izaugs, šausmīgi noziegumi. Un te vajadzētu panākt, ka mēs, kā iestādes, spējam nodrošināt un arī kopīgi cīnāmies pret kibernoziegumiem. Paldies! Tālāk, Gomiš kundze. Pagājušā decembrī Portugāles prokurors izbeidz lietu par to, ka tika iepirktas jahtas no Vācijas uzņēmumiem, lai gan te bija skaidri daudz aizdomu mēnes pār dažādu veidu korupcijas darījumiem. Mēs redzējām, ka īstenībā šo izmeklēšanu kavēja Vācijas kolēģi, kas Portugālē nekad nenosūtīja nevienu dokumentu, ko viņi bija lūguši. Tātad šos svarīgos pierādījumus kopīgajā izmeklēšanā, kas tika īstenībā iegūti. Un tāpat tas bija arī Grieķijas darījumā, zinot, kā tie, kas no Vācijas uh, arī uh, piesedz. Kāpēc Vācija piesedz uh, korupcijas darījumus Portugāli? Tas ir nepieņemami, tāpēc komisija ir jājaucas. Jo savādāk sanāk tie, kas korumpē, tie, kas nodarbojas naudas atmazgāšanu, vienkārši nesodīti darbosies tālāk. Un ko komisija gaida? Kāpēc viņi neko nedara? Kāpēc nepieļauj un kāpēc pieļauj, ka dalībās tur turpina tirgot šīs zelta vīzas? Vai tā nav arī veids, kā viņi īstenībā veicina organizēto noziedzību? Priekšsādātāji, jūsu laiks ir izticējis. Tad ir tālāk vārds nākamajam runātājam. Margālam kungam. Paldies, priekšsādātāji. Mm, vēlos norādīt uz būtiskiem satraucošiem faktiem. Uh, Mēs, īstenībā, visi kolektīvi esam atbildīgi. Mums būtu absolūti jācīnās jau ar cēloņiem. Mums būtu pirmkārt jānodrošina aktīva darbība. Vienkārši piemērot labāk, līdz no likumdošana neko daudz nedos. Jo vienkārši šobrīd tas ir tukšs, tukšs uh, risinājumi, kas neko nedod. Un arī šeit jaunajos priekšlikumos nekas īstenībā nemainās. Tas, ko jūs piedāvājat, mēs redzam, kā jau pēc būtības. Organizēta nozīme tieši sazāles, tāpēc, ka globāla līmenī vispār tiek atcelt noteikumi, jau kāda veida likumi. Mēs redzam, kas pirms pāris gadiem varbūt, nezinu, nelieli, varbūt nodarītāji, tagad viņi kļuvuši par milzīgiem monstriem, kas spēj nodrošināt finanšu milzīgus darījumus. Un tā Mm, naudas atmaskošana notiek tādos apmēros, kas vispār aizēno, ja, ja pārsteidz jebkuru iespējamo citu noziedzīgu notrījumu. Paldies! Tālāk brīvā mikrofona ietvaros piecu grupu deputātiem došu iespēju, sāksim ar Kolčakungu. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos pievērst jūsu uzmanību Organizētā noziedzība apdraud mūsu drošību. Uzskatu, ka caurskatāmība būtu ļoti nozīmīga, lai spētu pret to cīnīties. Šis 3000 organizētās noziedzības grupas Eiropā, protams, ir ļoti nozīmīgs skaits, un tas rada, m, mm, padara mūsu darbu ļoti sarežģītu. Es vēlos akcentēt īpaši par to, ka mēs nepietiekami izmantojam, uh, vai pierašana, tiek ļaunprātīgi izmantot uh, slepeno dienas ievāktā informāciju. Bet vienlaiks mums jānodrošina arī cilvēku pamatiesības un brīvības. Mēs nerīkstam tās pilnībā ierobežot, un tas ir jā, šis malkais līdzsvars ir jāveidos darbība, sadarbībā ar komisiju. Paldies! Tālāk nākamais runātājs. Paldies! Organizētai noziedzība nepazīst robežas. Tā nav arī politiskās ideoloģijas, bet tā vienmēr izmanto sabiedrības vājākos punktus. Un uh, mums būtu par to jāvēršas, tieši stiprinot tieslietu sistēmu. Mums ir jāatbalsta visi tie, kas savas dzīves velta tiesiskai sistēmai un tās uzturēšanai Eiropā. Tie ir Eiropas profesionāļi, kas norošina tiesiskumu varu Eiropā. Mums jāveida vis, jādara viss, lai būtu spēcīga likuma vara visā Eiropas Savienībā. Mēs vēlētos, lai mūsu rīcība politikas būtu uzticams, efektīvs, lai mēs vairāk iesaistītu sabiedrību, lai mēs dotu patiesu cerību par to, ka cilvēki var uzticēties tiesām. Mēs vēlamies norādīt, korupcijai nedrīkst būt vispār vietas Eiropas Savienībā. Mēs esam šeit, lai cīnītos. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies! Viens no visdrausmīgākajiem un nepieņemamākiem cilvēku eh, organizētās nocīdus veidiem ir cilvēku tiesniecība, kas zau, laupa cilvēku cieņu. Un īstenībā tieši, kas par to nodarbojas, bieži vien paši eiropieši. Tas ir pats šokējošākais. Cietušie bieži vien tiek saukti par uh, uzsāktī mm, krimināla vajāšana pret viņiem par noziegumu, kur viņi piespiest nodarīt, un netiek atzīt, ka viņi īstenībā ir cietušie. Tādēļ ļoti aktīvi būtu jāstrādā pie šīs uh, direktīvas cīņā pret cilvēku tirzniecību, jo te ir ļoti daudz vēl darāmā, lai nodrošinātu šo cietušo personu aizsardzību. Mums ir jāstrādā un jāveido kopīgas izmeklēšanas komitejas, Eiropola darbs jāstiprina, tas ir viss ļoti svarīgi, bet ar to nepietiek. Mums ir jāturpina aktualizēt šos jautājumus, mums jāizglieto sabiedrība, lai cilvēki saprastu, kāda ir tie signāli, kurš ir tās pazīmes, kas spēj uzreiz atklāt šos noziegumus un tālāk vai to cīnīties. Protams, tie pārobežu noziedzība un tādēļ tā ir ļoti sarežģīta pēc dabas. Paldies! Paldies, tālāk, Gusmans kundze! Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos no puses norādīt, ka nav neierasts, ka tie, protams, kas viskaļāk runā par korupciju, tieši pārstāv tautas partiju šajā parlamentā. Tā nav nejaušība. Īstenībā viņiem ir daudz ko teikt par korupciju. Spānijā mums īstenībā ir vairākas uzsāktas korupcijas izmeklēšanas lietas, kas tieši ieskar 500 dažādas personas un ļoti daudzus politiķus un vairākums no viņiem ir tieši no tautas partijas. Un tādēļ sociālisti gan atzīst, ka arī mums, protams, ir daži skandāli. Tādēļ Eiropa šobrīd bieži vien izvēlas neredzēt Spānijas lietas, kad tiek izrakta Spānijas valsts karse. bieži vien šāda korupcija ir iesaistīta tieši tajās personas, kuru uh, pārstāvi šeit un veido rīcību politiku. Kaņete, piemēram, komisārs no uh, tautas partijas, un tāpēc viņš ir ļoti, mēs zinām, ka Junker arī finanšu darījumi, vai ne, tur viņš ir tieši saistīti. Paldies, un nobeidzot šo brīvo mikrofonu procedūru. Paldies priekšsādātājiem! Es arī vēlētos pateikties komisāram un uh, padomas pārstāvis par uh, dalību debatēs. Te ļoti daudz argumenti ap, mm, izskatīt šovakar Itālijā. Mēs esam ņēmuši vērā ļoti daudz arī e, lietas. Piemēram, jaunākie atlasījuma savienojumi bija skait, klietoši atkal mafijas un korupcijas uh, gadījumi. Bet, diemžēl, mm, atsevišķi personas nekādā veidā netika pakļauts uh, konkrētiem likumiem cīņā pret uh, korupciju un šīs atvilciens saviņojums starp Itāliju un Franciju nepakļāvās uh, cīņu likuma jaunajam likumam. Tas tika apzināti apiets. Paldies! Tagad došā kā vārdu komisārkungam. Lūdzu. Eh, Mēs visi esam viensprāts par to, ka organizētā noziedzība apdraud ne tikai mūsu ekonomiku, sabiedrības saliedētību, Un šis, tas nostāda šo jautājumu mūsu uzmanības centrā. Bet Eiropa nav tā, ka tā būtu neaktīva. Ir pieņemti konkrēti politiski pasākumi, ir izveidotas institūcijas un tiek koordinēta cīņa pret organizēto noziedzību, ir Eiropolā izveidots centrs cīņai pret kibernoziegumiem. Un līdz šī gada septembrim dalību valstīm ir jāievieš savā likumdošanā attiecīgie noteikumi. Komisija cenšas iesaistīt trešās valstis un starptautiskas organizācijas, veidojot nozīmīgu sadarbību. Viens piemērs ir cieša sadarbība ar ASV, un mēs mudinām arī dalībvalstis savā starpā veidot sadarbības projektus. Eiropas līmenī organizētā uh, noziedzība ir definēta pamatlēmumā, kas tika pieņemta 2008. gadā. Tajā ir, tā nosaukums ir cīņa pret organizēto noziedzību. Tajā ir nosaukti arī noziedzīgi nodarījumi. Uh, tā ir cita starpā arī dalība sta noziedzīgā organizācijā. Mafijas vārds tika pieminēts vairāk kārt. Un pamatlēmumā ir uzskaitīta virkne dažādu noziedzīgu nodarījumu. Komisija šogad, kā es jau teicu, prezentēs ziņojumu par pamatlēmumu īstenošanu. Un, lai sec, kā secinājumu, es gribētu teikt, kas mums visiem ir kopējis Eiropā. Tā ir apņemšanās efektīvi cīnīties pret organizēto noziedzību, jebkurā tās fāzē, veidojot drošīgu, drošāku Eiropu un labāku vidi Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem Paldies! Un tagad vārds Kalniņas Lukaševičs kundzei. Uh, uh... Godātā priekšēdātāja, godātie deputāti, vispirms paldies jums visiem par uh, šo diskusiju par pasākumiem cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Gribu teikt paldies arī par iespēju paust savu viedokli par šo nozīmīgo problēmu. Gribu atbildēt uz Vikstrēmas, deputātes Vikstrēmas jautājumu. Gribu pateikt, ka organizētā noziedzība un kom, cīņa pret korupciju um, to sekmīgi pārvarēt rīkojoties vienā, vienoti. Mums ir izstrādāta metodoloģija, kā labāk koordinēt pasākumus, kā efektīvāk izmantot resursus. Mēs domājam, ka iekšā, iekšējās drošības stratēģija būs viens solis, liels solis uz priekšu, lai pasargātu mūsu iedzīvotāju tiesības un brīvības. Un esam apņēmušies arī stiprināt sadarbības ietvaru, lai labāk varētu reaģēt uz um, organizēto noziedzību un korupciju. Mēs strādāsim, lai pieņemtu konkrētus pasākums un vienotos par tiem. Godātie deputāti, paldies par šīm debatēm šovakar. Merci, madame. Le débat est clos. Paldies, debatas ir beigušās. Nu, un... Es vēlos norādīt, ka Marko Zolu tālāk ir iecelts un tiek ievirzīts kā jaunais IMCO komitejas loceklis. Tālāk, vai būtu iebildumu? Līdz ar to viņš